<laughs> Domnul președinte. Thank you. See? Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Um, reluăm ședința. Sākam mūsu plenārsēdes darbu. Es gribētu piedāvāt jums balsot par nu, kas datēts vakardien šis protokols, ja nav nekādi iebildumi, tad mēs uzskatām, ka šis eh, protokols ir apstiprināts. Tā